Ja, genau. Ich mache dann mal ein paar. Liebe Kolleginnen un... un... Dārgie kolēģi, sveiciens visiem. Man ir prieks, ka jūs uh, esat veiksmīgi ieradušies šeit. Zinu, ka ir dažādas transporta problēmas, jo dažādos Eiropas reģionos ir sniegs, uh, reģionos, kur nav pieraduši pie sniega, un tad uh, Dažas avio kompānijas eh, atceļ reisus, un saistībā ar Spāniju vēl ir citas problēmas, ne tikai sniegs, bet lai nu kā. Turklāt, eh, kā jūs visi ziniet, tad 14.30 eh, sākās trialogs, atkal trialoga sēde, un uh, tur virkne mūsu kolēģu uh, piedalās trialogā, tur ir iesaistīti, un līdz ar to Helga Tripele, Sidonija, Rēmērs Bēge, Anna Jensena, Johans Fērms, viņi tur piedalās, un tas pats attiec arī uz komisijas pārstāvjiem, tāpēc arī Štefans Lēners nevar būt klāt, bet ļoti jaukā veidā viņu aizstāja kāds šobrīd. Visus sirsnīgi sveicu šajā sēdē. Darba kārtība uh, nav mūsu sastādīta trialogam, tātad tā nav mūsu vaina, ka viņi tiekas tagad, bet mēs nevaram uh, reaģēt tik elastīgi un atteikt šo sēdi, tāpēc arī šobrīd tiekamies. Un uh, darba kārtībā mums uh, ir tiešām jautājumi, kas ir jādiskutē, lai mēs varētu mūsu horizontālās diskusijas noslēgt, vai vismaz eh, pagaidu, pagaidām noslēgt vai kādu posmu noslēgt. Jūs visi esat saņēmuši darba kārtību, pieņemu, ka nevienam nav nekādi iebildumi pret šo darba kārtību, paraudzīšos apkārt, neredz, ka kāds gribētu iebilst, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Es jau teicu, Šī sēde, kas mums šodien ir, ir pēdējā mūsu pārdomu fāzes sēde. Tas nozīmē, ka šos horizontālos tematus šodien mums ir jānoslēdz diskutējot. Un pēc tam būs darba dokumenti, kurus gatavo mūsu referents. Par pamatu tiek ņemti pārdomu dokumenti, tā kā mēs par to vienojāmies. Un šie te darba dokumenti, kurus uh, referents uh, izstrādās vēl līdz Ziemassvētkiem, tad būs pārdomu dokumentu un diskusiju rezultāts, un tur tiks uh, iekļaut arī kolēģu komentāri. Tātad referents sagatavos un iesniegs virkni darba dokumentu. Tas viss vēl notiks pirms šā gada Ziemassvētkiem. Angļu valodā būs šie dokumenti. Darba dokuments par Eiropas pievienoto vērtību, darba dokuments par Eiropas 2020. gada stratēģiju un darba dokuments, kas uh, apkopos to, par ko diskutēsim šodien, proti par struktūru, par uh, termiņu un par elastību attiecībā uz jauno finanšu plānu. Referents arī teica, ka viņš eh, izstrādās darba dokumentu par eh, ieviešanu un finanšu pārvaldību. Eh, finanšu plānu ietvaros tādu viņš vēl sagatavot un iesniegt, un to viņš darīs pēc iespējas drīzāk, bet um, jo īpaši tad, kad komisija būs iesniegusi savu paziņojumu par vienkāršošanu. Tas tiek gaidīts 2011. gada janvārī. Tas tad arī iekļautos uh, uh, pie pārdomu perioda horizontālajiem tematiem. Uh, Bet, nu, protams, ka vispirms mums ir jāsaņem komisijas analīze, pirms mēs paši varam publiskot savu darba dokumentu. Janvārī tad um, uzreiz pirmajā darba nedēļā visi darba dokumenti būs pieejami visās valodās. Un tāpēc arī darba dokumenti vēl tagad eh, pirms eh, ziemas sniedz, lai mums tad būtu iespēja eh, pa pārtraukumu šos dokumentus izlasīt angliski, un tad janvārī mēs saņemsim tos visās oficiālajās valodās. Gribu norādīt arī vēl uz to, ja nu kolēģi no citām komitejām kaut ko jautā, tad uh, varat pateikt viņiem, ka šie darba dokumenti ir pieejami arī mūsu mājaslapā. Mēs jau iepriekš vienojāmies, ka šie pārdur, pārdomu dokumenti ir eh, mūsu darba dokumenti, bet pēc tam nākamajā posmā šie te darba dokumenti, kurus izstrādās um, referents, būs pieejami mūsu uh, tīmekļa vietnē, lai tie kolēģi no citām komitejām, kas uh, pie tā strādā un ka un tas interesē, var tos izlasīt. Un to mēs darījām tā, tāpēc, ka, jā, es zinu, ka citās komitejās par to diskutēts, bet mēs to tā darījām tāpēc, ka darba dokumenti būs tie, kuri būtībā jau atspoguļos uh, komitejas viedokli. Protams, ne detaļās, tie joprojām būs referenta darba dokumenti, bet tā kā mēs uh, viens otram solījām, ka uh, referents tā tad iekļaus diskusijās teikto savos darba dokumentos, tad tas jau ir daudz plašāks pamats nekā šajos pārdomu dokumentos. Uh, un tie, tās komitejas, kas uh, ar mums sadarbojas un pie mūsu darba strādā arī, tad viņi varēs zināt, ko tad Sure komiteja domā. 30. septembrī koordinātoru sanāksmē mēs jau runājām par laika grafiku nākamajam gadam, par to arī balsojām, un šo balsojumu arī mm, Šos rezultātus prezentējām komitejai, tika veiktas nelielas izmaiņas, un šie dokumenti tagad ir pieejami arī uz visiem galdiem. Un uh, līdz ar to tie kolēģi, kas vēlas šo informāciju izplatīt, to var darīt savās komitejās, ja viņiem ir laiks to darīt. Un tad viņi var visiem teikt un stāstīt, kurus tematus no sektorālajām tēmām mēs uh, vēlamies diskutēt, kurā dienā, kurā datumā. Un tad uh, droši vien, ka viens vai otrs jautājums uh, arī būs tāds, kas interesēs kolēģis no attiecīgajām komitejām. Vienlaicīgi mēs arī pēdējā koordinātora sanāksmē nospriedām, ka mēs vēlamies mēģināt eh, vēl um, iekļaut vēl vienu komiteju mūsu darbā, jo tās lietas, kas eh, vēl neiekļaujas mūsu darba programmā, eh, tad tur mēs tās lietas varēsim apspriest. Eh, par to vēl nav Uh, nolikts laiks, kad tas būs, bet uh, sektorālo tematu jautājums uh, tur varētu iekrist. Tas varētu būt 25. janvārs, tātad vēl viena komitejas sēde, vai nu 1. februārs tas varētu būt, ja kāds vēlas šos datumus piezīmēt, tad varat tos pierakstīt kā iespējamos datumus, kad varētu notikt vēl viena komitejas sēde. Es pati vēl mūsu darba plānu uh, Uh, nākamnedēļ Strasbūrā prezentēšu komiteju priekšsēdētāju uh, vidu. Tas mums pagājušais neizdevās, jo tā pašā laikā notika mūsu bizne, es eh, runāju, budžeta debatas, un uh, tad arī bija vienlaicīgi komitejas priekšsēdētāju sēde komiteja priekšsādātāja konferences sēda, un uh, nākamreiz, tad es, kad man būs vairāk laika, tad to darīšu, un tad varēšu arī atbildēt uz kolēģi jautājumiem. Un gribu vēlreiz apliecināt mūsu gatavību. Mēs referentu abi esam gatavi, ja tas atbilst mūsu laika grafikam, doties uz komiteju sēdēm, kā to mēs darījām pagājušajā nedēļā mēs bijām transporta komitejā un šonedēļ Mēs arī to darīsim attīstības komitejā, bet ja vēl kāds vēlas uh, mūs ielūgt komitejā, tad mēs to varam pieņemt šo ielūgumu, ja tas uh, Um, būs iekļaujams mūsu darbkārtībā, un arī atzinumi un vēstules vienmēr ir laipni gaidīti, e, ja tie tiek iesniegti pietiekam laicīgi. Ja šādi dokumenti, atzinumi vai vēstules ienāksies vēlāk, novēlot, tad mēs tos vairs nevarēsim iekļaut, un to gribēju vēl skaidri pateikt. Un tāpēc arī jums, tad, kad jūs uh, savās komitejās stāstāt par eh, surkomitejas darbu, varat uzreiz uz to norādīt, ka ir svarīgi, lai mēs eh, laicīgi saņemtu citu komiteju atzinumus. Mēs diskutējām arī pēdējā koordinātora sanāksmē par to, kā mēs eh, varētu strukturēt mūsu diskusijas vai mums vajadzētu atbildīgos komisārus ielūgt un ar viņiem diskutēt uzreiz, vai mēs vēlamies ielūgt ekspertus, vai arī mēs uh, vēlamies uh, ielūgt deputātus no atbildīgiem komitejām. Ir, protams, dažādi iniciatīvas ziņojumi komitejās, kas uh, protams, eh, kuriem ir arī referents, un bieži vien ir arī ēna referenti vai līdzreferenti un tā tālāk. Bet eh, mēs izlēmām tomēr, ka to nevajadzētu formalizēt, jo mēs vienkārši vēlamies, lai mēs kā komiteja varētu skaidri uh, apzināties, uh, kur mēs vēlamies doties, kā vēlamies, vēlamies spērt savus soļus, uh, bet nevēlamies pārāk eh, daudz laika uh, izmantot šādiem te paziņojumiem. Un tāpēc mēs uh, izlēmām neveidot uh, papildus komisijas klātbūtnei tādu kā papildus klātbūtni, tātad izlēmām neielūgt uh, komisārus, jo viņiem jau mums nebūs nekas sakāms, kamēr nebūs formāls komisijas lēmums, un viņi varēs atstāstīt tikai to, kas ir paziņojumā, ko mēs paši varam izlasīt. Tāpēc mums šķita svarīgāk pašiem savā starpā noskaidrot, eh, kādas lietas vēlamies virzīt uz priekšu un kā mēs vēlamies zināmas lietas risināt. Tā Ja nav uh, nekādu jautājumu par to, ko es teicu, tad mēs varam ķerties pie trešā darba kārtības punkta. Un trešais darba kārtības punkts saucas. Uh, mēs tātad balstoties uz Salvadoru Galīgas Palēdo uh, pārdomu dokumentu diskutēsim par daudzgadu finanšu schēmas ilgumu. Un es zinu, ka daudziem no jums uh, tas ir uh, vienīgais iemesls, kāpēc viņi šodien ir ieradušies šeit šajā komitejā, lai, lai runātu par DFS ilgumu. Lūdzu, Salvador, es tev tagad došu vārdu, ievadu runāju. Lūdzu. Muchas gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šajā komitejā runājam par nākamo finanšu perspektīvu ilgumu, bet liela daļa no mums rūpīgi izturas pret um, sarunām, kas notiek attiecībā uz 2011. gada budžetu un trialogu. Un tāpēc, zināmā veidā, mūs ietekmē tas, kas tiek lemts šajā sanāksmē. Katrā ziņā Saskaņā ar um, paredzēto darbu kārtību mums bija jārunā par saržģītu tematu, par nākamo finanšu perspektīvu ilgumu, kas sāktos 2014. gadā. Un, visbeidzot, finanšu perspektīvas jūsu priekšā ir pārdomu dokuments, eh, šeit būtu eh, jāmeklē izlīgums starp eh, finanšu stabilitāti no vienas puses un elastīgumu no otras puses resursu izmantošanā. Un parasti eh, finanšu perspektīvas līdz šim šie četri periodi, kādi ir bijuši, ir bijuši starp pieciem un septiņiem gadiem. Pirmais bija piecus gadus, un pēc tam mēs pārliecinājāmies, ka pēc 93. gada periodi bija vienmēr septiņgadīgi. Parlaments vienmēr ir uzstājis uz to, lai finanšu perspektīva būtu daudz konsekventāka, ņemot vērā e, institūciju ritmus un e, likt sask e, saskaņot uh, Eh, parlamenta un komisijas mandātus ar finanšu perspektīvu mandātiem tīri demokrātisku un caurskatāmības apsvērumu dēļ. Un tādējādi 2006. gada 17. maijā iepriekšējais parlaments apstiprināja rezolūciju, kurā mēs lūdzām eh, ilgumu piecus gadus nākamajai daudzgadu finanšu perspektīvā, lai tā varētu sakrast ar parlamentu un komisijas mandātiem. Uh, lai varētu e, pareizi izveidot phasing-in procedūru. Tomēr 2007.13. gads pašreizies finanšu perspektīvas, neraugoties uz to, ka mēs nobalsojām par to, lai tiktu paturēti spēkā šie pieci gadi, mēs izlēmām, ka būs septiņi gadi, jo kohēzijas politika tīpaši un KLP periods iete, e, ieteica ilgāku termiņu, lai varētu nodrošināt programmu finansējumu un pilnīgu struktūru politiku un lauksaimniecības politiku eh, veidošanu. Tomēr nākamajām finanšu perspektīvām, kas ir šīs sura komitejas mandāts, mums ir rūpīgāk nekā iepriekš ir jāatrod pareizais līdzsvars starp stabilitāti un elastību, tīpaši tāpēc, ka uh, mēs um, dzīvosim ar finanšu resursiem, kas ir ļoti ierobežoti, kur taupīgums un austeritāte būs galvenais atslēgas vārds. Un tāpēc eh, mums bū, vairāk būs jādomā par elastīgumu, saskaņošanu ar kopienas budžetu. Un pilnīgi acīm redzam, piecu gadu eh, cikls mūs eh, eh, rosināt strādāt pilnīgi paralēlā parlamenta mandātiem finanšu perspektīvās, bet tomēr ir jānosaka arī zināms tā saucamais facing in periods, lai varētu saskaņot perspektīvu sagatavošanu ar abu institūciju komisijas un parlamenta darba mandātiem. Un eh, jebkurā gadījumā pirms tiek eh, pieņemti kādi konkrēti risinājumi, tomēr gribu teikt, ka eh, finanšu perspektīvas virs pieciem gadiem eh, pieprasītu veidot ļoti spēcīgas pārskatīšanas klauzulas, kurām būtu pilnībā jātiek izskaidrotiem starp institūciju nolīgumos un arī pašā, pašā regulējumā par Eh, finanšu perspektīvām. Un viens no iemesliem, kāpēc vēl aizvien 2011. gada budžets gatavs, ir tas, ka mēs līdz šim ar padomi nesam eh, varējuši izvietot patiesu Eh, paļāvības eh, atmosfērā attiecībā uz fleksibilitātes un pārskatīšanas klauzulu izmantošanu. Tāpēc šodien ir diezgan riskants teikt, ka eh, termiņš vīrs pieciem gadiem, ieviešot šo pārskatīšanas obligāto klauzulu, būtu pilnībā pieņemam padomē. Bet kā nu lai tur nebūtu, Ceturtajā lapusē jūsu dokumentā mums ir pirmā piecu gadu opcija finanšu perspektīvā, kura sāktos 2014. gadā. Otrā opcija ir piecu gadu periods bet tas sāktos 2021. gadā, pēc tā saucamā vēl vienu septiņu gadu pārejas perioda, kas būtu nākamās finanšu perspektīvas no 2014. līdz 2020. gadam, lai dotu iespēju pilnībā sinhronizēt komisijas un parlamenta darba mandātus. Tālāk trešā opcija būtu piecu gadu cikls, kurš sāktos 2016. gadā pēc pašreizējās e, finanšu perspektīvas e, korekcijas un pagar, e, pagarināšanas. Un visbeidzot, ceturtā opcija, kuru skata šobrīd arī Eiropas komisija, būtu desmit gadu finanšu perspektīva ar skaidru klauzulu par vidusposma pārskatīšanu kas komisijas priekšlikumos izskan kā klauzula 5 plus 5. Pēc tam ir e, pārdomu dokumentā diagramma, lai jūs varētu skaidri vizualizēt visu šo gadu gaitā, kādi būtu komisijas parlamenta mandāti, finanšu perspektīvu ilgums un uh, Es domāju, ka ļoti skaidri ir tādā veidā viss tīri grafiski izskaidrots. Un tālāk, runājot detalizētāk par dažādām opcijām, priekšsēdētāji piecu gadu opciju, kuru sāktos 2014. gadā, bez phasing-in klauzulas, mums pilnīgi skaidri dot vislielākās fleksibilitātes iespējas un būtu tā, kura visvairāk veidotu paralēlismu starp komisijas un parlamenta mandātiem un finanšu perspektīvas ilgumu. Tomēr, kā jau jūs redzat, šī pirmā opcija ir ar savām problēmām to starpā. Parlaments šīs parlaments nevarēs runāt par nākamajām finanšu perspektīvu un nekādā veidā nepalielinātu caurskatāmību un demokrātisko atbildību abās institūcijās. E, Eh, tāpēc no politiskā viedokļa šī opcija, kas būtu visieteicamākā tehniski, ja mēs meklējam fleksibilitāti, būtu praktiski neiespējama. Tālāk, otrā opcija, manuprāt, tā ir interesantāka. E, tā attiecas uz piecu gadu finanšu perspektīvu periodu, kurš sāktos 2021. gadā ar tā saucamo phasing in pēc vēl viena septiņu gadu finanšu perspektīvu perioda. Šī opcija varētu būt visinteresantākā, bet problēma ir tā, ka nākamais parlaments, kas tiks ievēlēts 2014. gadā, nebūs ar iespēju vest uh, sarunas par esošajām finanšu perspektīvām, kā arī nevarēs vest sarunas par nākošajām. Un tomēr šī opcija nākotnē 2021. gadā dod iespēju pilnībā saskaņot parlamentu un komisijas mandātus. Un tāpēc no politiskā viedokļa tā varētu būt ļoti mums interesanta tas ir arī ļoti labi izklāstīts E, grafikā, kas ir nākošajā lapusē. Tālāk, trešā opcija, ļoti pievilcīga opcija, tā kā sākās sārunas par nākamajām finanšu perspektīvām starp dalībvalstīm. Tas būtu piecu gadu finanšu perspektīvu periods, kurš sāktos 2016. gadā pēc pašreizējo finanšu perspektīvu korekcijas un pagarinājuma. Šī klauzula problemātiski ir ar to, ka no parlamenta eh, puses eh, nebūtu pārāk politisku problēmu, bet no komisijas puses raugoties nopietna problēma ir tā, ka priekšlikums eh, pagarināšanai to, ar to nāk klajā pašreizējā komisija, bet nākamā Eiropas komisija nevarētu sniegt atzinumu pār finanšu perspektīvām, kas sāktos 2016. gadām, jo tos būtu izstrādājis jau pašreizējā komisija. Tāpēc no šī viedokļa komisija varētu skeptiskāk skatīties uz šādu opciju. Katrā ziņā tā ir opcija, kura, ja tiek bloķēta finanšu perspektīva pieņemšana no padomu puses, tad atcerēsimies, ka iepriekšējās finanšu perspektīvas visbeidzot eh, bija vajadzīgas trīs secīgas eh, prezidentūras, ja pareizi atceros Angļu, Luksemburgas un Austrijas, lai pēdējā brīdī un, un eh, ļoti straujā veidā no, pieņemtu lēmumu. Nu, tāpēc, ņemot vērā arī pašreizējo situāciju ar finanšu ierobežojumiem dalībvalstīs, tad arī 2011. 12. gads nebūtu tie vislabākie, lai pilnībā lemtu par jaunām finanšu perspektīvām. Un tāpēc es domāju, ka eh, pašreizējo, eh, pašreizējo perspektīvu pagarinājums būtu jāpiedāvā. Un tālāk, visbeidzot, eh, ceturtā opcija - desmit gadu finanšu perspektīva ar ļoti spēcīgu vidusposmu pārskatu, jeb formulu 5 plus 5 dotu iespēju tādu, ka Nos, noliktie griesti un kopējie instrumenti tādi kā kohēzija un lauksaimniecības politika varētu tikt nolemti termiņam uz desmit gadiem. Protams, šeit varētu būt skaidrs problēmas no e, nepieciešamās elastības viedokļa. Un Eh, jā, tāpēc ļoti nozīmīga ir šī vidusposma pārskatas eh, klauzula. Bet šobrīd situācija neizskatās tik daudz sološi, lai iekļaut šādā desmit uh, gadu opcijās. Protams, šeit ir savas priekšrocības, savi trūkumi, jo tiktu nospraustī uh, E, nosprausti visu tēriņu griezti un atstāt mums daudz mazāk e, fleksibilitātes. Komisija norāda, ka šeit varētu būt re rezerves e, katrā no kategorijām, taču tomēr ir jāzina, cik tālu Eiropa cik tālu padome un dalība valstis varētu novirzīt lielas naudas summas kā maržas ikvienā no šīm izdevuma kategorijām tas man šķiet samērā um, sarežģīts process, un diez vai šādā konfigurācijā padomu tos pieņems. Un tādējādi priekšsēdētāji, eh, es esmu sniedzis kopsavilkumu, un Šeit būtu tie jautājumi, kas ir jāapspriež. Pirmais no tiem būtu jautājums, kā mēs apvienojam fleksibilitāti, elastīgumu un pietiekami garus darba ciklus, ir īpaši lauksaimniecības un kohēzijas politikas ziņā. Un kādā veidā mēs varēsim nākotnē sinhronizēt šīs daudzgadīgās programmas ar finanšu perspektīvām un It īpaši divi būtiski jautājumi nozīmīgi, kas būtu strateģiski vēlamāks parlamentam sākt sarunas kurās mēs e, ceram tikt iekļauti. Tā ir viena no klauzulām, kas šobrīd tiek apspriesta šos dienas trilogā, un vai vajadzētu uzsākt sarunas nākamajām e, finanšu perspektīvām 2011. gadā, vai sākt lemt par pašreizējo finanšu perspektīvu pagarinājumu, zinot, kāda ir e, finanšu perspektīvas un politika dažādajās dalībvalstīs, un visbeidzot jautājums Vai jūs uzskatāt, ka klauzula 10 plus 10 eh, pieprasīt obligāto eh, pārskatīšanas klauzulu šai? sākot ar piekto darbības gadu. Eh, Un eh, to varētu varbūt arī apspriest kā parlamenta priekšlikumu. Es domāju, ka šie ir jautājumi, kas būtu ļoti sarunu sākšanai. Tāpat arī ir tabula, ko ir izstrādājis eh, sekretariāts, lai varētu labāk vēl nekā diagrammā vizualizēt šīs eh, četrās svarīgās koncepcijas un tādas jautājumas kā elastīgums, caurskatāmība, eh, eh, politiskajos un parlamentārajos jau, jautājumos paredzamība, stabilitāte, daudzgadīgo programmu stabilitāte un tā kā phasing in tiek skatīts ik vienā no šīm četrām kategorijām, tas arī ir būtiski. Un es domāju, ka ik viens no šiem eh, variantiem jums šķiet interesants, un mēs varētu runāt par visloģiskāko o, risinājumu no padomas puses paturēt status quo, tātad septiņus gadus, un tad būtu četras finanšu perspektīvas ar četriem gadiem, septiņiem gadiem, un ļoti ir iespējams, ka daudz padomas locekļi gribētu paturēt šo eh, septiņu gadu struktūru, bet eh, ja mēs paturam status quo, tad nebūtu nepieciešams padziļināts pārdomas no referenta puses. Lūk, priekšsēdētāji, tās tā bija man sākotnējā prezentācija. Paldies! Paldies! Tie bija ievadvārdi par pārdomu dokumentu tas mums bija pieejams jau nedēļas beigās. Tā tad um, pa nedēļas nogali kolēģiem bija iespēja um, to izskatīt, ja nu nebija citu svarīgu lietu sakrā ar adventu. Tā kā tagad mums ir neliela problēma, jo parasti es aicinu izteikties koordinatorus. Bet Un tā kā notiek šis konkurējošais notikums, trialogs, nu, esam zaudējuši daži vairākus koordinatorus. No nu, tautas partijas neviena nav. Sociālisti to ir eh, nokārtojuši, Eidars to izdarījis, un Gorana vietā, bet liberāļi, par liberāļiem es neko nezinu, par zaļiem arī ne. Ričards Ešvarts ir šeit, Migels ir šeit. Uh, un um, brīvības demokrātijas Eiropā. Andrāzes kundze ir šeit. Bet kurš tad runās tautas partijas vārdā? Karasa kungs, nu labi. Un liberāļi? Vēl domā. Nu labi. Nu tad sāksim. Paldies priekšsādātājs kundze. Mm, es domāju, ka visas um, politiskās grupas joprojām domā par šo lietu. Es izteikšos kā pirmais un sākumā vēlos pateikties um, referenta kungam, bet pagadam mēs atrodamies komitejā, uh, kura uzdevums nav tikai plānot finanšu perspektīvu, bet runa ir par īpašo komiteju politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai ES. Un es domāju, ka mums um, jāpadomā arī par 2011. gada budžetu un nedrīkst kļūt pārāk tehniskiem, pārāk detalizētiem. Mums vajadzētu būt pragmatiskiem, domāt par to, kā rēģēs citas institūcijas. Mums uh, vajadzētu turpināt dialogu ar sabiedrību par uh, to, cik svarīgs ir Eiropas Savienības darbs turpmāko gadu laikā. Un šeit ir svarīgs saturs. Un ko, kas būs Eiropas Savienība līdz 2020. gadam. Un šeit, um, manuprāt, um, vajadzētu ieteikt referenta kungam uzreiz uzsākt uh, sarunas, neatkarībā no tā, kāda būs uh, pārskatīšana Un, protams, caurskatāmība, tiesiskā noteiktība šiem jautājumiem jābūt uzmanības centrā. Mm, bet noteikti jāprunā par finanšu stāvokli Eiropas Savienībā, jāveic novērtējums par to, kas noticis pēdējo gadu laikā, un jāpadomā, vai līdzekļi tikuši iztērēti uh, efektīvā veidā, vai arī mēs tos mm, esam izšķērdējuši. Tā tad vajadzētu piesaistīt arī revīzijas palātu un jāpaskatās, kas tad notiek ar mūsu kasi. Otrkārt, es eh, lūgtu, un mm, par to man arī ir jautājums, kā mūsu pārdomās atspoguļojas krīze, jo nu, pēc krīzes saprotam, ka mums eh, nepieciešams vairāk Eiropas Savienības, bet ko tas nozīmē runājot par budžetu? Mēs visi sakām, konkrēt spēja atkarība gan no uh, izpētes, uh, izglītības, uh, zinātnes. Uh, bet ko tas nozīmē finanšu izteiksmē, koordinācijas jomā? Ko nozīmē mazās uzņēmēja darbības akts? Ko nozīmē vienotā tirgus akts? Ko nozīmē 2020. gada Eiropa? Ko nozīmē Eiropas ārējas politikas dienests un ko nozīmē globalizācijas prasības budžeta ietvaram? Ko nozīmē jauna varas sadalīšana? Mēs runājam par budžetu, par politikas jomu koordināciju, kas eh, pagaidām nav atspoguļotas budžetā. Kādas, eh, kāda aizsardzība tiks piedāvāta, runājot par nākamo finanšu perspektīvu? Jānosaka politiskās prioritātes, jānosaka papildu pasākumi, jā. Ja ar statusu quo mēs nesasniegsim noteiktos mērķus. Daži saka, tam jāparedz noteikts līdzekļu procents, bet uh, es uzskatu, ka mums jāparedz līdzekļi noteiktiem mērķiem, un uh, sākumā līdz ar to jāpārunā mērķi, un uh, tad uh, līdz ar to man interesē, kas notiek ar 2011. gada budžetu. Uh, kādas, uh, kādi secinājumi tiek izdarīti. Nu, paldies! Nu, šis pēdējais jautājums ir interesants. Tas rāda, ka padomē diezgan uh, stīvi pārstāv šo iepriekšējo pozīciju. Lūdzu, Eidar. Paldies, Jūtā. Vispirms es gribētu pateikties Salvadoram par paveikto darbu un par to, ka viņš melns uz balta uzrakstīja visas šīs opcijas. Un es gribētu iesākumā pateikt, ka mēs par simt procentiem atbalstām Karaskunga sacītu. Eh, un tad, kad šī eh, komiteja sāk savu darbību, mēs no sociālistu grupas lūdzām, lai par struktūru, ilgumu, eh, finanšu perspektīvai, lai lēmums tiktu pieņemts beigās, jo pirms mēs lemjam par to, mums būtu jāveic strateģiskas un vispārīgas pārdomas par to, kādu mērķi mēs vēlamies eh, sasniegt Eiropas Savienībā un kādas politikas, ko mēs vēlamies īstenot. Taču, ņemot vērā šo sacīto, mūsu priekšā ir eh, pārdomu dokuments, ko ir sagatavojis Salvadors. Es neatkārtošu visu, ko viņš sacīja, jo viņš jau izklāstīja par un pret dažādām opcijām. Mēs eh, būtu gribējuši un to jau arī referents izskaidroja, ka septiņi gadi ir, mēs zinām, kā tas darbojas, un tas šobrīd ir mūsu, mūsu priekšā uz galda, bet es gribētu dokumentu atsauci, jo eh, kā, eh, kas pamatot, kāpēc šī ir būtiskā noderīga opcija, jo piecu gadu opcijas ir tās, kuras mēs skatām, un es domāju arī, ka septiņu gadu opcija ir eh, tāda, ko arī daudzi vēlas izskatīt. Tāpat arī mums ir noteikta, eh, mums nav noteikts nostājs par to, kura ir vislabākā opcija. Un, kā jau Salvadors to sacīja, mums vajadzētu ņemt vērā visas dažādākās idejas, kas ir jāizstrādā finanšu eh, Eh, pamat struktūrā, bet viena no galvenā idejām ir tā, ka jāņem vērā, ka tas, kā nav nepieciešams mainīt pilnīgu visu, šķiet, ka mēs nonākam pie tāda brīža, kurā mēs lemjam par finanšu perspektīvu, un mums ir jāsāk domāt par visu no nulles, un tāpēc mums ir vajadzīgi vismaz divi gadi vai divi ar pusgadu sarunām. Manuprāt, ka tas ir. Um, eh, ka tas Eh, tā ir tāda iepriekš eh, jau pieņemta ideja, eh, kuru mums tomēr nevajadzētu visur pieņemt, jo par finanšu perspektīvu runājot ir jāapzinās, ka ļoti daudz kas jau darbojas, vienkārši lietas, ko ir nepieciešams aktualizēt, pārskatīt, un mums nav vajadzīgs tik ilgs laiks sarunu vešanai. Kāda tad ir vislabākā opcija no Salvadora piedāvātajām? kā jau sacīju sākumā, es nedomāju, ka būtu šeit viena skaidra opcija, kas būtu vislabākā, taču mums ir jāskata tas, kādas varētu būt um, mažoritārās opcijas uh, gan mūsu komitejā, gan parlamentā. Es domāju, ka viens no šādiem mažoritāriem redzējumiem būtu pieci gadi visā parlamentā, jo uh, tādā veidā saska, mēs varētu saskaņot finanšu perspektīvas ar mandātu parlamentu, ar mandātu komisijā, un tas varētu būt demokrātiskāks risinājums, jo katram mandātam būtu savas finanšu perspektīvas. Bet ir otrs viedoklis, e, ka pieci gadi ir pārāk īss periods, ir tīpaši vairākām programmām, pie kurām mēs strādājam, tā skaitā šeit parlamentā, un tas attiecas uz kohēzijas, uz transporta, uz uh, uh, jauni izpētes un KLP programmām, tāpēc būtu daudz noderīgāks, garā, noderīgāks garāks periods, kas varētu būt septiņi gadi. Taču es domāju, ka varētu piekrist, ja ne septiņiem, tad arī desmit gadiem, kas būtu noderīgāks un labvēlīgāks eh, kopīgām interesēm un aizstāvēt piecu gadu perspektīvu ar eh, zināmām programmām desmit gadu garumā varētu būt e, tuva komisijas priekšlikumam 5 plus 5, jo galu galā šis vidusposma pārskats būtu obligāts pārskats, kā jau mēs to runājam, bet nebūtu nepieciešamības revi revidēt un pārskatīt pilnīgi visu, un tie, kur vēlas stabilitāti septiņu gadu pret desmit gadiem, es domāju, ka šeit vajadzētu tādā gadījumā tikai pārskatīt atsevišķas detaļas, tomēr piecu gadu programmas vai pieci, pieci 5 plus 5 programma varētu būt ļoti noderīgas. Kādas ir problēmas ar šiem 5 plus 5 gadiem? Kā jau Salvadors sacīja, pārskatīšana, jo šī E, pārskatīšana notiek ņemot vērā pašreizējās finanses perspektīvas un būtu jā, jāieraksta obligātā pārskatīšanas e, klauzula, un ja mēs te varam vienoties e, starp padomi komisiju un parlamentu, tad, tad, tad šīs, kas notiek ar šīm perspektīvām, vai tās paliek neatrisinātas vai, vai, vai tiek pārtrauktas, mums vajadzētu tīri tehniski, juridiski jautājumu atrisināt, kā šāda pārskatīšana notiek. Tālāk ņemot vērā to, ka E, šī nostāja varētu apvienot, e, apvienot daudzus jautājumus, ir kāda sāktos e, šīs finanšu perspektīvas. Un ņemot vērā pašreizējo situāciju, pagarināt par diviem gadiem pašreizējo finanšu perspektīvu, arī kā jau sacīja Salvadors, man tā šķiet ļoti atraktīva pieeja. Jo, jā. Ja, jo, ja notiek sarunas, tad mums e, ir jāņem vērā, kādas būs, kāds būs mūsu skatījums uz nākotnes finanšu perspektīvām. Pa, pagarināt šos divus gadus nebūtu slikti un e, varētu piešķirt zināmu maržu un viest lielāku stabilitāti. Bet e, nevajadzētu tādu redzējumu, kas varētu apdraudēt mūsu intereses. Tālāk otra laba doma varētu būt pagarināt finanšu perspektīvas pa diviem gadiem esošās ņemot vērā eh, problēmas, kādas ir bijušas izpildot, eh, īstenojot eh, struktūru fondus. Procedūra ir bijusi nevis no vienas puses pārāk lēnas, un tāpat atsevišķas valstis saka, ka mēs paši esam kavējuši izpildi, un es domāju, ka papildus divi gadi piešķirtu uh, lielāku eh, stabilitāti un mierīgāku izpildi dalību valstīs. Es domāju, ka tā varētu būt viena no atbildēm uz to, kura tad būtu vislabākā atbilde no Salvadoru piedāvātajām opcijām. Paldies! Jā, dankšūn. Paldies! Tagad liberāļu grupas vārdā Aleksandrs Alvaro lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Tagad mums ir vismaz tāds, um, jā, vispārīgs priekšstats. Runājot par to, ko Salvadors uh, piedāvā, paldies par šo uh, dokumentu. Tas nebija tik vienkārši nemaz šādu te koncepciju izstrādāt, un uh, mēs nedrīkstam palikt tikai pie vēlmēm, bet jārunā arī par to, kas ir reāls ko vajadzētu kā sarkano līniju noteikt, eh, runājot par demokrātisko atbildību, lai būtu viens parlaments, kas eh, šo daudzgadu finanšu schēmu eh, apstiprina un pēc tam arī kontrolē. Es domāju, ka tā ir pareiza demokrātiska tradīcija, ka netiek pieņemti lēmumi, kas jaunievēlētām parlamentam ir tikai jāizpilda. Uh, Mm, un kamēr viņi nebija iesaistīti diskusijās. Un tāpēc tiešām man patīk uh, pirmā opcija, lai varētu pēc tam turpināt, bet uh, tas ir tikai pirmajā atsuzmetienā, jo 2014. gada datums nozīmē, ka tas ir līdz 2019. gadam, bet tie kolēģi, kas tiktu ievēlēti pēc mums, vairs nevarētu to ietekmēt. Uh, tad viņi būtu tikai uh, tādā situācijā, ka viņiem ir jāizpild budžets, par ko viņi nav lēmuši. Un uh, kas mums liekas problemātisks pavisam īsi par to, kas ir saistīts ar trešo opciju, kas, manuprāt, ir visrealistiskākā. Uh, bet netika uh, sajūsmināta uh, prieka pilns esmu kā sociālists kolēģi, bet ar dažiem ierobežojumiem. Pirmkārt, pozitīvās lietas. Trešā opcija piedāvā, ja finanšu plāns, tad sāktos uh, no 2016. gada iespēju, uh, kad 2014. Uh, gadā ievēl, uh, ievēlētais parlaments varētu vest sarunas par šo finanšu plānu. Tad arī šī nepārtrauktība un demokrātiskā atbildība. Uh, Bet es nedomāju, ka komisijai vajadzētu tādu pašu termiņu. Tas nešķiet reāli, jo uh, komisijai arī ir jānodrošina nepārtrauktība, un uh, komisijai ir jāizpilda iepriekšējās komisijas pieņemtie lēmumi, tad tur nevar gaidīt tādas izmaiņas. Bet pie trešās opcijas pieskaroties. Uh, Es domāju, ka tā ir saprātīgākā ņemot vērā demokrātisko atbildību. Tieši tāpēc, ka 2016. gadā parlaments var šo priekšlikumu izteikt, bet vajadzētu padomāt par vienu lietu, un tieši tāpēc nevar pievienoties kolēģu priekam, ja pastāvošā finanšu schēma tiek pagarināta, tad ir jādomā par to, uz kādiem nosacījumiem tas notiek jo šobrīd notiek budžeta trialogs, kā jūs teicāt, un ja mēs piekristu pagarinājumam, tad es nedomāju, ka te var to pilnīgi bez nekādiem nosacījumiem darīt. Tas ir jāsasaista ar uh, mūsu interešu aizstāvību. Tad, tad uz kādiem nosacījumiem varbūt to varētu pastāstīt mūsu referents, kā viņš to iedomājas, uz kādiem nosacījumiem varētu veikt šo pagarināšanu. Man nešķiet, ka problemātiski būtu tas, ka finanšu plāns būtu piecu gadu plāns. Uh, Es domāju, ka tas būtu pat saprātīgi, jo jau šajā īsajā sasaukumā, bet arī iepriekšējā mēs piedzīvojām, cik ļoti ātri mainās situācija, un tāpēc ir jāpielāgojas. Un līdz ar to varbūt, ka nemaz nav tik traki, ja mums ir šis garais septiņgada termiņš, bet tieši īsāks termiņš, lai varētu reaģēt uz globālo un Eiropas situācijas izmaiņām. Un, uh, Tāpēc arī gribu izteikties tiešām īsi un vairāk vajadzētu pievērsties trešajai opcijai, tad mēs varētu uh, spērt soli uz priekšu un vēlreiz paldies Abdoram par šī dokumenta izstrādi. Liels paldies! Tagad es domātu, ka uh, Francois Alfonsī varētu izteikties zaļo vārdā. Lūdzu! Jā, priekšsādātājs Kundze, paldies! Paldies referentam par viņa darbu! Uh, Viņš vienmēr eh, ļoti labi strādā, apkopojot lietas par šo trešo opciju. Man ir viens iebildums. Attiecībā uz eh, politisko kalendāru es eh, saprotu par tehniskajām lietām, ko saka referents, bet politiski tas nozīmē, ka mēs par diviem gadiem pagarināt perspektīvas, kas tika um, veidots pirms ekonomiskās krīzes, vai tas ir politiski pieņemami. Uh, pagarināt par diviem gadiem finanšu plānu, par kuru tika vēstas sarunas pilnīgi atšķirīgā situācijā. Un tad mēs pagarinātu arī perspektīvu, kas tika pieņemta pirms Lisabonas līguma. Tagad mums ir pilnīgi cits politiskais konteksts, un uh, tas uh, tad būtu tikai tāds uh, pagarinājums. Tāpēc es domāju, ka politiskā aspektā es domāju par šo te uh, pieciem gadiem. Tur ir tas tehniskais arguments, tiek teikts, ka būtu labi, ja parlamenta termiņš sakristu ar šo te programmācijas periodu. Es saprotu, bet uh, labāk varbūt uh, būtu, ja uh, šis plāns saskanētu ar politiskā darba ritmu. Pieci gadi, man liekas, diezgan īss periods, jo kohēzijas eh, politikā, piemēram, pat septiņi gadi dažreiz ir par īsu. Tāpēc es nezinu, vai tiešām vajadzētu palikt pie šiem pieciem gadiem. Es nezinu, vai tas būtu atbilstoši. Es eh, gaidu komisijas skaidrojumu es saprotu, ka varbūt, ka pirms pēc diviem gadiem vairs nebūs tik ļoti piesardzīga politika, būs citas uh, valdības, būs vieglāk vest sarunas, bet uh, nav jau nekas drošs. Tāpēc uh, um, vajadzētu varbūt izmantot jaunās parlamentu kompetences un uh, uh, Um, manuprāt, uh, jo es nezinu, kāds ir grupas viedoklis, manuprāt, otrā opcija būtu visrealistiskākā. Paldies. Jā, paldies. Tagad Ričards, lūdzu. Chairman, thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu grupai nebija laika mm, diskutēt šo jautājumu, tā kā tas praktiski ir mans personiskais viedoklis. Es um, teiktu septiņu gadu. Uh, schēmu kā normu. Un pirmkārt es teikšu, ka tas apmierina visus stabilitātes kritērijus, kādi ir nepieciešami e, ilgadējai plānošanai, runāt gan par kohēziju, gan par KLP, bet ir divas problēmas, un tāpēc jau notiek šī diskusija šodien. Pirmkārt, trūkst demokrātiskuma visai šai sistēmai daudz gadu finanšu schēmu, īsti nesaprot sabiedrību un nodokļu maksātāji, kas finansē visu programmu. Un uh, mums noteikti pēc Lisabonas līguma par to jārunā. Tas kļūst aizvien svarīgāks jautājums. Tā kā labāk saskaņot programmu ar parlamentu un komisijas mandātiem, tas noteikti dotu pievienoto vērtību. Un uh, tas to labāk sasniegt ar piecu gadu termiņu. Otrakārt, runājot par elastīgumu. Kā daudzi saka, mēs dzīvojam laikos, kas ātri mainās, un līdz ar to prioritātes Eiropas Savienībā tiek visu laiku pārskatītas, un mums nu, pastāv process, lai to darītu regulāri. Un tas, manuprāt, nav pretrunā ar ilgtermiņa stabilitāti kategorijās 1 un 2. Turklāt budžets tiks samazināts iespējams, un elastīgums būs īpaši izdevīgs šajā situācijā. Tātad man personiski patīk piecu gadu programma. Man interesē 5 plus 5 koncepcija, ko piedāvā komisija. Bet jā, šī vidustermiņa perspektīva būs pietiekami dzīvotspējīga, tad eh, varētu paredzēt pilnīgi jaunu piecu gadu programmu, bet ja tā nebūs dzīvot spējīga, tad problēmu skaits tikai palielināsies šo desmit gadu laikā, un tas nebūs labi visām pusēm. Tā kā man patīk piecu gadu termiņš, man patīk šīs phasing in posms. Lielas paldies! Paldies, Lūdzu, Migels Portašs. Obrigado, prezident. Uh... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt pirmās piezīmes saistībā ar laiku un ekonomiku. Tad, kad mēs runājam par konjunktūru 5-7 gadu garījumā, ir skaidri jāzina tas, ka finanšu plānošana v ir pārveidojusies par spēku konfliktu, tajā izpratnē, ka tas ir, no, varētu būt noderīgs instruments eh, valdībām un dalībvalstīm, ja dalībvalsts izpildi budžetu, bet tas nav plānošanas instruments valsts investīcijām tādā, tajā etapā, kurā ekonomika dzīvo neskaidrās gaidās, bet pat negaidās, bet periodā, kurā ir e, vairāk neskaidrību nekā drošuma un skaidrības. Un es domāju, ka plānošana septiņiem gadiem vienmēr ir jābūt. Vienmēr var būt tikai slikts risinājums. Tika runāts par pieciem plus pieciem gadiem. Nav nopietnas pārskata garantijas vidustermiņā, ņemot vērā uzkrāto pieredzi. Papildus vēl tika teikts, ka 5 plus 5 gadi būtu tādi, ka otrajā 5 gadu, e, pie, otrais 5, gadu, 5 gadu periods varētu izveidoties vienkārši par pagarinājumu iepriekšēji 5 gadai, un tas palielina plānošanas stīvumu iespējas. Un mēs redzam, ka ekonomika ir aizvien nepastāvīgāka, mainīgāka un neskaidrāka. Tādējādi, ņemot vērā šo sacīto, kad mēs sākam, plā, sāksim plānot eh, šos periodus, mums ir jādomā vairāk par pieciem gadiem un tīri politiskiem eslu pēc. Es domāju, ka parlamentam uh, ir jālem par savām finanšu perspektīvām un nevar vienkārši dot zaļo gaismu kaut kam. Eiropā mums ir problēma saistībā ar demokrātijas īstenošanu, un mēs to esam saistījuši ar budžeta problēmu. Uh, budžeta izpildes problēmām. Un mums e, Mums vajadzētu uzsākt nākamo perspektīvu 2016. gadā, tāpēc kā surē pagaidu komiteja varētu, varētu būt izlēmusi, ka nākamajām finanšu perspektīvām ir jābūt ar nulles bāzi. Tas nozīmē, ka uh, tās at, at, vairāk ņem vērā prioritātes un stratēģijas. Un nevis to, kas jau ir iestrādāts budžetā. Un es šaubos, ka mēs līdz 2014. gadam šādu pieeju varētu nodrošināt. Ņemot vērā to, kādas ir politisko spēku attiecības starp eh, dalību valstu valdībām. Tālāk eh, otrais novērojums eh, saistībā ar sociālistu kolēģi sacīto. Es domāju, ka mums ir nepieciešama lielāka fleksibilitāte pirmkārt un ņemot vērā eh, budžeta jau piedāvātās manevrēšanas iespējas Mums nav nekādu pretrunu piecu gadu periodam un e, jebkura veida politikām, tā skaitā struktūra fondiem un kohēzijas fondiem. Tāpēc, ka mums nav jādarbojas uz, balstoties uz kaut kādu līkni, kur iesākās tad, kad iesākās finanšu perspektīvas un kura e, pieaug un līdz e, pat finanšu perspektīvas beigām. Mums ir jāņem kāds procentuāls apjoms no eh, nāk, finanšu perspektīvām un jāapzinās, ka uh, šī līkne nav ne ar sākumu, ne ar beigām. Paldies! Es arī domāju, ka viens gads eh, pārnam ir pietiekami. Mm, bet pirms mēs par to domāsim, mums um, vajadzētu runāt ar padomi lai nonāktu pie konkrētā rezultāta. Par nākamo uh, finanšu uh, schēmu. Pagaidām padome gan atsakās par to runāt. Nu, un tā kā mēs mm, nevaram, tā teikt, viņiem pavēlēt, ka padomē arī būtu vajadzīgs tikai viens gads, lai vienotos, nu, tas kļūst sarežģīti. Uh, Tagad lūdzu kāds no EFD, bet neviena zālē nav, manuprāt. Tāpēc mēs uh, vienkārši aicināsim klātesošos izteikties, kā man vārdi pierakstītas sarakstā Karels Engelelis, Marinesku, Raimas, Dantans, Uģies, Gunš. A opinião que eu dei foi estritamente pessoal. Es eh, gribēju tikai sacīt, ka tas ir mans personiskais viedoklis. Es neuzstājos grupas vārdā, jo mana grupa vēl šo jautājumu nav lēva skatījusi. Jā, vai es biju ziņā, tas. Jā, labi. Bet es domāju, ka tu varēsi viņus pārliecināt, kad jūs par to runāsiet, un tas kļūs par grupas viedokli. Tad uh, Konstants Krells, lūdzu, paldies. Jo es ceru, ka tas nebūs tā, kā tu teici. Es ceru, ka politiskās grupas tomēr vēlreiz aizdomāsies. Es jau kopš 91. gada strādāju parlamentā, nodarbojos reģionālā politiku no paša sākuma, un tā nav mana pirmā finanšu perspektīva, pie kuras es strādāju. Hmm, līdz ar to pirmkārt vēlos pateikties referenta kungam par četrām opcijām, bet es uh, vēlos pievienot, lai tiktu pievienota šim sarakstam vēl viena septiņu gadu opcija. Bija interesanti redzēt, ka, protams, um, deputāti nu, domā par demokrātiju un um, skatās uz sasaukuma periodiem, domā šādās, um, šādos virzienos, bet es ilgi esmu bijusi komitejā un zinu, ka kohēzijas politika šajā komitejā arī ir ļoti svarīga. Un es ļoti lūgtu saprast arī mūsu pilsoņus un reģionu iedzīvotājus, kurus ļoti skar to, tas, vai tie būs pieci vai septiņi gadi. Es varbūt nedaudz pārspīlēju, protams, būtu labi visu atrisināt viena gada laikā, bet es nedomāju, ka man kādreiz izdosies to pārdzīvot, to piedzīvot. Divas institūcijas var runāt divus vai trīs gadus. Uh, un uh, galu galā tad vienas nakts uh, ietvaros kaut kas tiek steidzīgi uh, izlemts, un tas jāpilda ir tieši reģioniem. Un ja mēs tagad teiksim, ka tie nebūs septiņi, bet pieci gadi, tad reģioniem tā būs liela problēma. Pēc uh, divarpus uh, Uh, gadu ilgām sarunām, viņiem būs jāsanāk kopā un jāskatās, kā ar kādu projektu palīdzību reģionos to izdosies um, ieviest praksē, kā izdosies īstenot šos mērķus reģionos. Manuprāt, jāparāda, ka divi ar pus uh, gadi sarunas un pieci gadi uh, pašai finanšu perspektīvai, nu, tas nav tā vērts. Tad jau vajadzētu tiešām censties panākt ilgāku posmu. Un otrkārt, skatot pašus projektus, un projekti neturpinās vienu vai divus gadus. Mums ir daudz, daudz gadu stratēģiju, kas ir tiešām ekonomikas stratēģijas reģioniem un um, kas tiešām prasa ilgāku posmu, lai nodrošinātu finanšu drošību, kas nevar tikt nodrošināta piecu gadu laikā. Bet, um, kad es dzirdu šo opciju desmit, jeb pieci plus pieci, nu, tas man šķiet netik ļoti elastīgi. Atvainojiet, vai nu notiek īsta pārskatīšana, un tad uh, var runāt par 5 un 5, un tad nevajag runāt par 10. Un, ja ar pārskatīšanu notiek uh, tā kā tagad, un tie būs tiešām 10 gadi, nu tad mēs uh, um, esam nelastīgi un nevaram īsti rēģēt uz pārmaiņām. Mums jāpadomā par septiņiem gadiem šai perspektīvai. Jo Tas ir, tas ir, tas ir tā vērts. Šis posms ir sevi pierādījis. Un, ja eh, mēs tam pievienotu noteikumu 1 plus 1 vai 1 plus 2, eh, kas eh, uzlabotu situāciju arī pēc finanšu perspektīvas, tad parlaments un komisija varētu tiešām uh, piedalīties budžeta izpildē, sagatavošanā, novērtēšanā un grozīšanā, jo būs nepieciešams elastīgums, kas mums ir arī ļoti vajadzīgs. Un eh, šobrīd komisijas priekšlikumā koheizijas politika ir paredzēts noteiktu maržu kā rezervi, lai rēģētu uz neparedzēto. Bet es esmu piedzīvojusi iepriekšējās trīs finanšu perspektīvas, un runājot par kohēzijas politiku, šādi var plānot, var gatavot svarīgas stratēģijas, varbūt eh, ar zināmiem grozējumiem, bet eh, pastāv šī elastība, lai rēģētu uz eh, jaunām, uz jauniem apstākļiem. Un jāpadomā par cilvēkiem šajos reģionos un uh, arī par demokrātiju. Demokrātija pieprasa, lai cilvēki piedalītos um, lēmumu pieņemšanas procesos, un mums ir labi argumenti uh, ilgtermiņa plānošanai septiņiem gadiem, jo šādi cilvēki var labāk te visā piedalīties. Mm, nedrīkst reģioniem un um, pašvaldībām uh, vienkārši teikt, ka tie būs pieci gadi, jo šādi mēs nesasniegsim mūsu mērķus. Un um, daži minēja šī brīža perspektīvu pagarināt par diviem gadiem, bet um, mēs jau runājam par septiņu gadu perspektīvu un uh, daudzas programmas vienkārši izbeigsies. Un, uh, Daudzas no tām būs jāsāk, jāgatavo un jāplāno no jauna. Un tad šī pagarināšana uz diviem gadiem izskatās ļoti sarežģīti. Vai tad padome būs gatava ar mums runāt, vai tā būs vairāk gatava nekā šodien, kādā situācijā būs Eiropas Savienība? Nu, vajadzētu uh, mēģināt uh, palīdzēt reģioniem un plānot budžetu jau tagad, un, kā es teicu, es iesaku septiņus gadus. Paldies! Paldies, Frank Engelūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es uh, gribēju, tāpat kā Karas kungs uh, sākumā teica, teikt, ka Šodien ir nedaudz dīvaini, ka mēs runājam par nākamās finanšu perspektīvas uh, ilgumu, kamēr komisija vēl nav nevienā sēdē diskutējusi par uh, šo te uh, politikas izaicinājumiem. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti dīvaini. Taču it īpaši ņemot vērā to, kas notiek šodien eh, citā šīs pašas ēkas zālē, mēs pieņemam un budžeta tīri dēļ, lai gan neviens mums nedod vairāk kā 1% no IKP nākamajai finanšu perspektīvai, mēs, mēs lemjam, ka viens procents būs pietiekami un vēl uz, uz eh, vēlams uz desmit gadiem. Vai jūs saprotat, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šodien, 2010. gadā, mēs pieņemam to, ka līdz 2013. 23. Eh, gadam mums eh, mēs nebūsim nekādā veidā progresējuši e, Eiropas finansējumā. Un es domāju, ka tas būtu viss vissmieklīgākais, vissmieklīgākais risinājums, vai tas būtu politikā vai citur. Un ar visām manām simpātijām attiecībā uz finanšu perspektīvu mums vajadzētu nodarboties ar to, kas tad ir jāaptver šīm perspektīvām. Es um, skatoties eh, šajos dokumentos, labi, janvārī runāsim par lauksaimniecību, lai ir Tālāk eh, kohēzijas solidaritāte. Labi, vēl 30% būs labi. Tālāk enerģija transeiropas tīklu, tas jau ir labāk pēc tam. Ir ārē, eh, ārējās lietas, kaut kas pilnīgi jauns. Es eh, nedzirdēju, ka par to, ar to tiktu ārējās darbības dienests. Es Eh, nebija, jo par to dzirdēs runājam tālāk. Eh, finansējuma sistēma 28. februārī. Pēc tam mēs nodarbojamies ar ziņojumu. Un es skatoties, eh, es redzu vienam tematam vienu nabaga sanāksmi uz pusdienu. Pēc tam varbūt mēs runāsim pusdienu par pašresursiem vai par resursiem vienkārši, un pēc tam mēs. Uh, sagatavosim ziņojumu. Un e, e, komisija būs vienojusies pār finanšu perspektīvu turpināšanu. Lūk, to es gribēju pateikt, tāpēc, ka tas man nepatīk jau šīs komitejas, kopš komitejas darba sākuma, bet budžetā, jo par to ir jārunā, gribētu vēl pāris uh, nopietnas piezīmes teikt. Es nezinu, cik daudz kolēģi šeit žālē ir strādājuši ar nacionālajiem budžetiem. Es esmu zinām gadu skaitu to darījis. Un desmit gada finanšu plānošana uz desmit gadiem ir mm, manis vissmieklīgākā dzirdētā opcija. Jau ir, ir neiespējami izplānot uz pieciem gadiem. Plānot septiņu gadu garumā ir iespējams tad, ja ir kāds Eh, eh, kāds pants kā mūsu līgumā, kas nosaka, eh, cik daudz, cik būtu mūsu maksimālai resursi, bet nopietnam budžetam, kam būtu jābūt loģiskai ambīcijai parlamentā un turklāt šajā komitejā. Tas ir tikpat neiespējami kā plānošana uz desmit gadiem, un tāpēc vajadzētu tomēr cik no vien iespējams domāt par pieciem gadiem, jo kas tad piešķirtu jēgu? Varētu runāt par stratēģiju 2020, sākot ar 2013. gadu, un atkarībā no tā veida, kā mēs tiek skatām, uz, jau, skatām šos jautājumus uz pieciem vai sešiem vai septiem gadiem, tad pirmais secinājums būtu līdz 2020. Eh, gadam ir jāpaveic lietas Eh, eh, lielas lietas. No 2013. līdz 2020. gadam mums ir eh, septiņi gadi, un nākamais finanšu perspektīvas, nākamā finanšu perspektīva aptvertu šo periodu. Un tas būtu politiski fiksēts ar stratēģiju. Tā, manuprāt, ir vienīgā loģika es neredzu īsti, kam tad dar nākamās finanšu perspektīvas, izņemot noteikti stingri to, ka tiks tērēts 1% no IKP. Tas eh, nu, būtu eh, vienīgais loģiskais šeit risinājums. Mēs varbūt eh, tiksim galā ar budžetu kauju 2011. gadam, kurai vajadzētu šobrīd beigties, un tad mēs uz diviem secīgiem gadiem būtu labi, labi nosakti, un pēc tam mēs Eh, sāksim runāt par nākamo finanšu perspektīvu, kurās dalībvalstis būs izcīnušas uzvaru lielajā kaujā pret eh, institūcijām un teiks, lūk, Eiropieši netērēs vairāk kā 1% IKP. To es eh, atrodu jau kā nopietnu risinājumu. Un šajā gadījumā vēlos teikt, ka mans entuziasms piedalīties līdzīgā pasākumā nākotnē būs stipri ierobežots. Paldies! Ja, Paldies! Es, protams, to varu saprast. Kaut gan eh, es domāju, to es varu teikt šeit visiem komitejā. Eh, vidustermiņa eh, plā, finanšu plānošanas nepieciešamību mums šeit nevajadzētu apšaubīt un savādāk mēs par to nerunātu. Es zinu, ka te ir atšķirīga situācija nekā ar dalību valstu budžetiem, jo dalību valstīs uh, eh, eh, finanšu ministri gatavo daudzgadu finanšu plānošanu, un tad, kad viņi redz, ka tas, kas ir izplānots, nav realizējams, tad eh, viņi plāno no jauna, veido jaunu daudzgadu finanšu plānu. Pie mums Eiropas līmenī tas ir likums, un tas nodrošina uh, drošību. Uh, katrā gadījumā, un 80% eh, gad mēs esam subsīdiju budžets, un tas nodrošina drošību uh, arī dalību valstīs. Un tāpēc man tiešām ir grūti uh, šo te tavu kritiku par daudzgadu finanšu plānošanu pieņemt, vai tie ir 5, 7 vai 10 gadi. Uh, Šīs viss tika izgudrots, lai būtu uh, zināmā mērā tāda plānošanas uh, drošība. Un uh, uh budžetnieki varbūt saka, ka šur tur ir kaut kādas uh, kļūdas un problēmas, bet ilgtermiņā raugoties, tas mums ir ļāvis uh, daudz maz normāli finansēt to, ko bijām plānojuši finansēt dalībvalstīs no Eiropas Savienības puses, lai tās būtu politikas, kas tiktu īstenotas dalību valstīs pilsoņu labā. Un es domāju, ka tā ir arī vērtība par sevi. Džēms Ellis, lūdzu. Uh, thank you. Um... Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, ceru, ka mēs varam piedāvāt šādu piekto opciju septiņus gadus. To mēs arī iepriekš darījām. Uh, Un Salvadors to saka savā pārdomu dokumentā, bet mums vajadzētu atcerēties, ka uh, revīzijas palātas dokumentā, kad mēs cenšamies panākt 15 gadus, esam to censījušies panākt šādu pozitīvu ticamības deklarāciju, tad uh, lielākās problēmas sagādā struktūra fondi, kur ir uh, pārkāpumi. Tātad mēs nevaram saņemt uh, ticamības deklarāciju, un vismaz manā valstī uh, tam tiek pievērsta liela uzmanība. Uh, Tas eh, rada zinām nedrošību par to, ka, eh, kā tiek pārvaldīti un izpildīti Eiropas fondi. Un eh, ko es gribētu no pieredzes teikt, esmu no 84. gada budžeta komitejā. Uh, No 84. līdz 89. gadam bija piecu gadu periods, nebija finanšu perspektīvas, varējām katru gadu diskutēt par budžetu. Protams, ka bija diskusijas līdz pat naktī un vienreiz bija pat trīs lasījumi, bet, eh, godīgi sakot, 20 eh, gadu laikā esmu konstatējis, ka budžeta komitejas kapacitāte un parlamenta kapacitāte eh, padarīt šo sistēmu tādu pamatotu un atbildīgu ir samazinājusies. Protams, šeit tiek atņemta um, kompetence un nodota birokrātiem dalību valstu administrācijām. Un, ja mēs runājam par, attai, par šādu pamatotību un atskaitīšanos, tad labākā būtu trešā opcija. Un, ja mēs izvēlētos ceturto opciju, tad uh, Mēs uh, domājam arī par iepriekšējiem pārskatiem. Uh, eh, tagad tas ir saistoši. Un uh, šie skaitļi ir iecirst akmenī attiecībā uz dalībvalsts sistēmām. Nekāda pārskatīšana nav iespējama. Un ja mēs domājam par demokrātisko atbildību, un tas ir dīvaini ar brozo komisijām, uh, Eh, Barozu nebija nekāda ieteikuma uz finanšu perspektīvu pirmajā termiņā, to darīja Romano Prodi, un eh, otrajā termiņā ar viņam nebija nekāda ieteikuma. Tātad eh, ir programmas, ko viņš piedāvā, bet viņš nevar ietekmēt finansēšanas sistēmu, jo tas jau ir iekļauts finanšu plānā. Un man tad loģiski šķiet, kā jau daudz kolēģi teica, ka principā ir jāpieņem šī finanšu perspektīva. Uh, Uh, tādu, lai tā izraisītu uh, tādu kā pastāvīgu sistēmu. Ir priekšvēlēšana kampaņa Eiropas parlamentam uh, un ir komisijas priekšsādātāja kandidatūras un programma. Un es nedomāju, ka ir vajadzīgs vairāk kā gads, lai vest sarunas par finanšu perspektīvu. Un komisija, kas sāk strādāt, zina jau, ko tā ieviesīs, jo dokumenti jau ir sastrādāti. Uh, sastādīti. Un tāpēc man šķiet, ka jebkas, kas mums ļauj uh, uh, programmas un priekšvēlēšana kampaņas saskaņot ar uh, vēlēšanām, un tad pēc tam tas tiek ievies saskaņā ar projektiem, tam vajadzētu veicināt sistēmas uh, atbildību. Un tam vajadzētu arī veicināt elastību, jo ja ir piecu gadu sistēma, tad uh, pat, ja, kā Karaskungs teica, uh, Eh, tad ir pārskatīšana vidu, un tad eh, tomēr eh, tiek ļoti rūpīgi novērota ieviešana. Un visbeidzot, varētu būt tā, ka mums nav bijusi ideāla situācija budžetos, un programmiem ir savi kalendāri, un kohēzijā varbūt ir vajadzīgs ilgāks termiņš kā 5, tad var veidot 10 gadu programmu 5 plus 5 kohēzijas fondos, un tad var nodrošināt, ka ir pienācīgs ietvers, kas uh, netiek uh, apstiprināts uh, šajā vispārīgajā ietvarā, bet ir, ir šie pieci gadi, ko mēs vienmēr esam atbilstījuši, un tad mēs to varam pielāgot kohēzijas fondiem ilgtermiņā. Par procedūru priekšstādātais kundze viens ieteikums. Man šķiet, ka mums vajadzētu debatas un rezolūciju uh, plenārsētē pirms nākamā gada jūnija, jo citādi, ja mēs uh, par šo jautājumu runāsim vēlāk, tad uh, komisija jau būs visu apstiprinājusi Mēs tātad kaut ko ieteiksim, un pēc tam komisija nāks klajā ar kaut ko pavisam citu. Es domāju, ka tāpēc būtu svarīgi februārī vai martā, kad mums būs bijusi cita komitejas sēde un Rēmorts būs klāt, jo viņam ir savs viedoklis, tad mums varētu būt plenāra sēdes debatas, lai noteiktu, kādu mēs vēlamies eh, finanšu perspektīvas termiņu. Tas ir svarīgi, lai panāktu elastību sistēmā. Paldies! Jā, vielen dank, James. Jetzt. Paldies, James. Tagad Marinescu, kungs, lūdzu. <clears throat> Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Salvador pentru... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu vispirms pateikties Salvadoram par šo pārdomu dokumentu un arī par to, kā viņš pieiet šīm debatēm, jo es domāju, ka šādi dokumenti kas tiek sastādīti, ir ļoti vērtīgi par dažādiem tematiem. Tas ir labs pārskats, un tad mēs šajā komitejā varam diskutēt labi. Un var rast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Par kuriem, manuprāt, interesēs visi deputāti, ne tikai mana politiskā grupa. Runājot par finanšu schēmas ilgumu, man šķiet, ka šis temats ir ļoti svarīgs jo no tā ir atkarīga arī nacionālā budžeta plānošana un arī reģionālie budžeti bieži vien. Kāds teica, ka dalību valstu budžets tiek veidots uz četriem gadiem un ir sarežģīti plānot uh, citādos uh, termiņos, bet es domāju, ka tā nemaz nav, jo nacionālais budžets tiek uh, veidots četru gadu garumā, tāpēc, ka teorētiski tik ilgi vajadzētu valdīt vienai valdībai. Eiropas līmenī taču situācija ir pilnīgi atšķirīga. Īsāks termiņš nozīmē, ka uh, mēs budžetu varam pielāgot uh, ekonomikas uh, situācijas izmaiņām. Ilgāks termiņš savukārt ļautu uh, labāk plānot uz priekšu dažādajās programmās, un es domāju, ka uh, abiem priekšlikumiem ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Un jāatrod risinājums, kas ļauj mums izvēlēties tādu optimālo variantu. Ja šis uh, īsais termiņš ir pieci gadi, tad to var saskaņot ar parlamentu komisijas mandātu. Bet uh, tad ir problēmas saruna ilgums, jo normāli jau būtu tā, kad pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, kad sāk strādāt jaunais parlaments un jaunā komisija, ka tad eh, notiek debatas par jauno budžetu. Ja to var eh, pabeigt sešos mēnešos, tad tas būtu labi, bet seši mēneši ir vajadzīgi, lai Eiropas komisija jaunā varētu sākt strādāt. No otras puses, ja ir septiņi gadi, tad uh, ir pierādījies, ka tad ir labi rezultāti, ja ir šāds ilgums. Manuprāt, tas ir tīri labi. Uh, īstenojams, bet es domāju, šī te 5 plus 5 opcija tagadējā situācijā ir vislabākā. Kāpēc? Tas būtu tāds eh, zelta vidusceļš eh, starp divām eh, citām iespējām. Tātad tas ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu uh, plānot programmas. Tā pašā laikā ir arī iespēja uh, Uh, veikt pielāgojums, ja nepieciešams. Es nedomāju, ka to uh, var salīdzināt ar to, kas tagad notiek. Komisija šādā pārbaudas procedūrā, protams, būs ieinteresēta šādu te patiesu pārbaudu veikt. Tātad, manuprāt, šis te 5 plus 5 risinājums būtu vislabākais. Jā, ja, Paldies! Es domāju, ka Visiem ļoti patīk uh, iedomāties, ka ar Eiropas budžetu var elastīgi rēģēt uz ekonomikas situāciju. Bet arī šajā gadījumā gribētu tomēr uh, tā aizstāvoties pacelt rokas. Kāpēc? Tāpēc, ka no dalību valstīm raugoties, uh, tiek, protams, teikts, situācija ir slikta ekonomikā, tāpēc mēs samazināsim savas iemaksas ES budžetā. Bet raugoties no mūsu aspekta, tātad no Eiropas budžeta aspekta, vajadzētu teikt, ka ja mēs esam pārliecināti, ka Eiropas pievienotā vērtība uh, arī daļai ar Eiropas budžetu starpniecīgi tiek veidota, tad mums tieši vajadzētu vairāk finansēt no Eiropas budžeta sliktā ekonomiskā situācijā. Tāpēc es domāju, ka varbūt pat ir diezgan labi, ja mēs neatkarīgi no uh, ekonomiskās situācijas jau esam noteikuši budžetu ilgākam laiktermiņam. Prita Rāmers, lūdzu. Jā, danke. Esam... Paldies. Pirmkārt, paldies referenta kungam par šo priekšlikumu ar tik skaidrām opcijām. Skaidrs, ka mums eh, jāizskata dažādi līmeņi mandātiem un eh, finanšu perspektīvai, bet diskusijām vairāk kārt esam dzirdējuši par kādu citu dimensiju - izpildīšanu, ieviešanu dalību valstīs, pilsētās un pēc katras perspektīvas, pēc katra budžeta lēmuma, pēc kāda laika uh, Tas viss tā spēkā mm, Eiropas dažādos līmeņos. Tas ir jāņem vērā. Un ja mēs ņemtu trešo opciju, kas, manuprāt, ir loģiska, nu tad uh, vajadzētu padomāt par vismaz diviem variantiem, vai tur uh, izpildot arī būs vajadzīgi pieci gadi, vai noteiktām jomām būtu jāizvēlas desmit gadi, lai būtu vairāk stabilitātes, jo no vienas puses vēlamies caurskatāmību, vēlamies elastīgumu budžetam, saskaņā ar mandātu, lai viss būtu demokrātiski, un ciematos nelielos pilsētās ir nepieciešama plānošanas drošība, un šādās jomās uzskatu, ka desmit gadi saturīgi, lai, lai ieviestu programmu saturu, būtu būtu ļoti interesants risinājums. Tā kā kombinācija būtu interesanta. Noteiktās budžeta jomās nepieciešams elastīgums, tur būtu 5 gadi, citās atkal nepieciešami 10 gadi. Paldies! Paldies! Ļoti īsi, jo Raimers kundze jau pateica to, ko gribēja teikt. Es gribēju tikai papildināt vienu punktu attiecībā uz paredzamo uh, darba kalendāru. Es domāju, ka ļoti daudzu līdzpilsoņu acīs Eiropai pietrūks demokrātiskas leģitimitātes un kā to stiprināt. Mēs, e, tāpat kā komisija, tiekam atjaunoti ik pa pieciem gadiem. Vai ir leģitīmi, ka izveidotais, un parlam, e, izveidotais parlaments un komisija ar budžeta palīdzību e, strādā pie jautājumiem, pie kuriem tiem nav nekas sakāms. Tas nozīmē man, ka nav iespējams tas, ka budžeta periods sākās mēnesis divs vai trīs pēc parlamenta vai komisijas izveidošanas, jo mūsu attiecīgais valstīs vēlēšana kampaņas, kuras uh, aizvien vairāk balstās uz mūsu partiju programmam, kas noteikts Eiropas līmenī, ir jābalstās uz projektiem. Šos projektus eh, validē pilsoņi un vēlāk tas mums ir jāpārveido budžetā, par kuru mēs lemjam. Un man nevar būt nekādas runas par to, ka nākamais budžets sāktos 2014. gadā. Tam būtu jāsākās vismaz 16. lai demokrātiskā leģitimitāte varētu tik tiešām izpausties un tajā leģitimitātes trūkumā, kam mēs tiekam pakļauti, daļa, kas eh, izriet no šīm grūtībām, eh, izprast Eiropas politikas ir būtiskas, jo eh, ik pa septiņiem gadiem mēs atkal visu pārskatīt budžetu un dažādās darbības un mēs nedodam iespēju sabiedriskai domai mums sakot, palūkosimies, kas tad notiek pašreiz. Mēs dzīvojam tādā uh, uh, programmējuma versijā, kas ir sācies 2007. gadā. Ir, jā, ir nepieciešams 2008. un 2009. lai risinātu šīs jaunās politikas 2010. gadā savukārt. Mēs jau runājam par projektiem, par reformām. Es nezinu, kā tas notiek jūsu vēlēšanos, apgab, vēlēšana apgabalos, bet tad, kad es atgriežos savējā, tad. Uh, Eh, man saka, jūs jau runājāt par reformu, lai gan nav pat īsti saprasts, kāpēc eh, ir pieņemts eh, tāds vai cits lēmums iepriekšējā programmējumā. Es domāju, ka pārāk īsts periods arī būtu slikts mūsu politikām, lai varētu saprast mūsu līdzpilsoņu. līdzpilsoņu ja nu vienīgi mēs nošķiram budžeta periodu un mūsu rīku programmējumu, jo es domāju par rīkiem mums. Uh, tiem ir jādod iespēja pastāvēt ilgāk, un lai šodien mēs pārskatītu budžetu regulārākā veidā, lai ņemt vērā ekonomisko realitāti, tā tad mēs dzīvojam 2010. gadā ļoti atšķirīgā kontekstā eh, nekā tika lemts par eh, finanšu perspektīvām, kurām mēs esam šobrīd. 5 plus 5 formula man šķiet pilnīgi pieņemama, jā. Eh, tur var tikt piemērota 5 gadu budžeta pārskatīšana un uh, tādi rīki, kas ir paredzēti darbībai desmit gadu garumā. Jetzt, uh... Paldies. Tagad um, Uģiesa kungs. Paldies. Es uzskatu, pēc um, vispārīgās diskusijas referents um, mums atkal stāstīs par um, realitāti daudz fokusētāk nekā viss, kas izskanējis līdz šim. Man šķiet, ka šīs dienas diskusijas gaisotnē mums um, jābūt realistiskiem un uh, jāskatās uz opcijām, ko var atbalstīt grupas un arī robežas. Šie ierobežojumi jāizskata, uh, kādus mums uzliek līgums. Un tad arī pozīcijas, kādas ir dalību valstīm un uh, padomēji. Tas pamazām arī tiek skaidrākas. Tā kā um, vajadzētu. Nedrīkst atteikties no programmēšanas principa un politiskās atbildības, kas ir nepieciešama, lai šo programmēšanu veiktu. Uz to uzstāja Alde grupa, Alvāro to teica, daži citi kolēģi. Un proti, mūsu opcija ir piecu gadu opcija. Šīs robežas būtu jāņem vērā bet ir arī vairākas daudzgadu opcijas, kas uh, īsti neierakstās piecos gados. Mēs kā Alde atbalstām piecus gadus, bet uh, noteiktās jomās tas būtu jāpadziļina. Kā teica Reimers kungs, dažās jomās var paredzēt desmit gadus, un es to varu labi iedomāties. Tas varētu būt jautājums referentam. Teiksim, mums uh, varētu būt trīs vai četras, trīs vai četri virzieni, lieli virzieni, kura, kuriem piekrītam uh, jau ilgāku laiku, teiksim, uh, klimatam pārmaiņu apkarošana, tad arī pārobežu transports. Tas nebeidzas ar mandāta beigām. Šeit mums ir uh, veselas politiķu paudzes un pilsoņu paudzes, kas skata šīs lietas. Tā kā šiem virzieniem varētu piešķirt desmit gadus ar mm, zināmām saistībām, kur būtu iespējama, iespējams līdzekļu transfers par labu šiem e, virzieniem, mm, lai veicinātu viena vai otra mērķa sasniegšanu. Tā kā būtu labi, ja referents um, atbildot izteiktos par šo manu priekšlikumu. Mm. Ja mēs taču tikai izsakāmies tā tīri personiski, to visu var padziļināt. Labi. Uh, nākamais runātais. Gondolom, hogy azon túl, hogy... Paldies. Jā, Mēs runājam par plāniem nākotnē, bet mums eh, jāsaprot arī realitāte. 2011. gada badž, budžetā nav panākta vienošanās. Es ceru, ka tā tiks panākta visai drīz, bet eh, ļoti grūti ir izsnākt sarunas par budžetu ar komisiju un padomi. Mēs sakām, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas Padome saka, jā, bet uh, ar mazāk resursiem turpmāk. Tā kā tas nemaz tik ļoti neatvieglo situāciju. Runājot par ilgtermiņa stratēģijām un procedūrām. Tad ilgtermiņa plānošana perspektīvas ietvaros mm, ir pat bīstama lieta. Un domājot par to, kas mums ir jāpaveic, mm, prasības, mm, kritērija ir sarežģīti, ir sarežģīti grūti izpildāmi. Tā tad attiecības starp institūcijām nav kļuvušas tik ļoti stabilas. Es ceru, ka tas uzlabosies laika gaitā. Un būs vieglāk eh, panākt konsensu, bet pagaidām mēs neesam tik tālu. Mums ne tikai vairāk laika nepieciešams svarīgiem lēmumiem, bet arī citi apsvērumi. Demokrātiskā leģitimitāte. Mums nepieciešamas budžeta rezerves pie katras pozīcijas, lai parlaments tagad un turpmāk varētu pieņemt lēmumus, negraujot budžeta stabilitāti. Un, protams, ilgtermiņa plānošanai, kohēzijas jomā, citās jomās jābūt iespējamai. Un tas ir ļoti cieši atkarīgs no resursiem. Ja mums būs ierobežotāki resursi, protams, um, problēmas būs lielākas. Tā kā nedomāsim tikai par pieciem, septiņiem vai desmit gadiem. Domāsim arī par citām modalitātēm. Manuprāt, šī brīža sistēma tik slikti šo problēmu nerisina. Lielākā problēma ir, ka mums nav paredzēti resursi jaunam, jauniem politikas virzieniem. Manuprāt, nacionālas un Eiropas budžeta procedūras nav tik atšķirīgas. Noteikti jautājumi gan ir tādi pastāvīgāki, kur nevar ieviest grozījumus katru gadu, bet dažus elementus var pārskatīt katru gadu. Ja mēs piekritīsim septiņiem gadiem, tad mums būtu vairāk rezervju, ko varētu pārskatīt ik pēc gada vai pēc diviem gadiem, un tas ļautu palielināt arī stabilitāti un elastīgumu. Paldies! Ļoti interesanti, ka King runāja par um, stabilizēšanas procesu, un pēc um, Lisabonas līguma, nu, tas vēl nav noticis, manuprāt, es pat dzirdēju eņģeļus dziedām, bet, nu, vai tas bija um, signāls, nu, to mēs redzēsim. Lūdzu, nākamais runātājs. Atenția asupra unui alt aspect, pentru că nu vreau să reiau toată. Dacă vorbim de flexibilitate, Es eh, neatkārtošu visu, kas eh, izskanējis, eh, bet runājot par elastīgumu un stabilitāti, manuprāt, mēs runājam arī par līdzekļu izmantošanas efektivitāti. Mēs runājam, ka ne, nevajag tik ļoti noslogot aģentūras un iestādes, un ir arī progress, bet uh, diezgan lēns diezgan liela pretestība dalība valstīs, un ja vēlamies efektīvu politiku turpmāk ar efektīviem rīkiem, tam nepieciešams vairāk laika. Pie katras jaunas politikas nepieciešami jauni rīki, jaunas administratīvās un kontrolas prasības parādās, un piecu gadu laikā nevar, nepietiek laika izstrādāt rīkus pilnīgi visām dalībvalstīm, jo specifika pārāk atšķirīga. Tas neskar tikai jaunās dalībvalstis, bet arī vecās tikpat labi. Par kohēzijas politiku runājot, piemēram. Ļoti daudzām valstīm ir um, problēmas ar šīs politikas ieviešanu. No otras puses, jābūt ambicioziem, jārīkojas uh, progresīvi nevis. Nedrīkst um, atskatīties um, atpakaļ, un tam nepieciešams vairāk laika. Laika posms 5 plus 5 ar ļoti nopietnu pārskatīšanas uh, posmu, dzīvot spējīgu pārskatīšanu. Nu, tas būtu risinājums nākotnē. Paldies! Paldies! Nu, ja nav citu komentāru, nu tad došu vārdu referentam. Uz jums ir iespēja atbildēt, apkopot mūsu diskusijas. Mani personiski interesē šeit divas lietas. Kā jūs uh, uztverat kolēģu priekšlikumu, kas saka, jā, uh, Var iedomāties, ka noteiktas politikas jomas um, nav īsti piemērotas um, šai perspektīvai, perspektīvas ilgumam, un tur jāparedz ilgāks laiks. Kohēzijas politika, pārobežu transports, um, varbūt izpētes politika, izpēta kā tāda inovācijas, iespējams arī tas. Pirmā lieta. Nu, otrā lieta - nošķert rīkus un finanšu perspektīvu kā tādu. Un arī tas, kas skar mūsu pašu komiteju. Džeimsa ideja. Viņš varētu iedomāties, ka martā mums, noteik, mums notiktu tāda, ka starp diskusija – kur mēs aicinātu komisiju izteikties par dažādām lietām plenāras sēdes um, ietvaros. Tīpaši runājot par finanšu perspektīvas uh, ilgumu. Salvador. Muchas gracias, eh, presidenta. Priekšsēdētāji, paldies. Un eh, kā jau ierasts Un kā tas vienmēr notiek, daudzie viedokļi ir ļoti daudzveidīgi un ļoti interesanti, un e, e, tādējādi mēs e, uzklausot tos pirmīt un, un, un pēc tam gūstam veselu mozaīku, kas vēl patiesībā vēl tikai vairāk apgrūdina referenta uzdevumu, taču eh, sniedz ieskatu tajā daudzveidībā, kāda ir Sūre komitejas eh, locekļu redzējumos. It īpaši ņemot vērā to, ka mūsu komiteja koncentrējas uz nākamajām finanšu perspektīvām. Un iesākumā es gribētu izteikties eh, jūsu tikko sacīto par šo iespēju veidot eh, garākus eh, vai īsākus programmēšanas periodus. Man tas šķiet piemēroti, esmu atvērts ik vienai iespējai, tomēr man ir tāda sajūta, ka mums tas būtu jāskata vertikālo politiku kontekstā, kurus mēs analizāsim Eh, vēlāk. Es atsaucos šeit uz kohēzijas politiku, uz lauksaimniecības politiku tīpaši. Un šajos aspektos programmēšanas periodi ir jābūt garāgiem, tāpat arī kolēģis Odī eh, runāja par transporta infrastruktūru, eh, in, pētniecības politiku, transporta jautājumu kopumā, transporta tīkliem. Es domāju, ka mums ir jāanalizē viss kopā, ņemot vērā to, ka lielākā daļa no šīm prioritātēm tiek skatītas un iekļautas stratēģija 2020. Tādējādi ir tī, pilnīgi loģiski tas, ka e, struktūra nākamajām finanšu perspektīvēm tiek saistīta ar stratēģiju 2020, kuras lielie mērķi ir visas šīs domas, E, kuras jau pieminēja iepriekšēji runātāji. Un e, referenta viedoklis ir pieci gadi, bet referents ir ļoti ilgus gadus strādājis budžeta komitejām un tāpat kā citi kolēģi, kur ir strādājuši e, ilgu gadu garumā budžeta komitejā, tad mūsu uzkrātā pieredze ir tāda, ka ir ļoti grūti rast elastīgumi e, gada budžetiem ar finanšu perspektīvām, kas ir samērā stīvas, un septiņi gadi jau ir pierādījis sevi, ka tas ir ļoti stīvs, neelastīgs termiņš e, budžeta ziņā. Mēs esam mēģinājuši. E, risināt jautājumus jaunos apstākļos, un mēs nevarējām daudz ko atrisināt, jo nebija pilnīgi nekādas elastīguma iespējas un nevienas maržas pie, pieejamas. Mēs ļoti daudz esam uzstājuši uz to, ka viss elastīgums, kas ir rasts finanšu perspektīvās, ir pateicoties uh, otrās kategorijas uh, izpildēji, kas ir KLP, eh, un tās nepareizai izpildēji, un es domāju, ka to nevēlas neviens no kolēģiem, kas, kur aizstāv aktīvi KLP, un arī to mēs nevēlamies budžeta komitejā. Tāpēc manas pārdomas vedina man domāts uh, par to, ka eh, kāds, kas daudz strādājis ar budžetiem, varētu vēlēties maksimāli īsu periodu savukārt tādi kolēģi kā. Uh, ir strādājuši lauksainiecības vai reģionālajā politikā, varētu vēlēties garākus vai maksimāli pat garus programmēšanas periodus. Opcija 5 plus 5 varētu būt ļoti bīstama atsevišķu kolēģu izpratnieku. Tā, to jau norādīja kolēģis Portašs un Ašvorta. Tad, um, Bet 5 eh, plus 5 nav tas pats, kas 5 eh, divas reizes. 5 plus 5, 5 eh, praktiski atņem jebkādu iespēju rast elastīgam budžetā, jo mēs noteiktu kādas, katras kategorijas griestus un būtu ļoti sarežģīti atrisināt, izņemot, ja komisija vai mēs paši nāktu klajā ar ļoti inovatīvu priekšlikumu vidusposma pārskatu skatīšanā, pretējā gadījumā būtu ļoti grūti rast jebkāda veida elastīgumu budžetā, un tas būtu jālem dalību valstīs un, un komisijā. Bet desmit gadu griesti būtu praktiski nekustīgi šo, šo gadu garumā, un es atkārtoju, ka. Uh, pārskatīšanas klauzulai būtu jābūt ļoti īpašai, un šobrīd man šķiet neviens no klātesošajiem vēl nav varējis pateikt, kādai tad īsti tai ir jābūt. Un eh, tādējādi Septiņgadī ir tāda opcija, kas ir mūsu rīcībā pieejama, to mēs varam iestrādāt dokumentā, tāda ir šobrīd, bet arī šajā programmēšanas periodā, kāds ir bijis iepriekšējais, mēs sūdzējāmies par eh, šo elastīgumu trūkumu septiņu gadu eh, perspektīvā izņem, un izņemot gadījumu, ja nevar citādi vienoties ar padomu, es domāju, ka mums vajadzētu tomēr vairāk domāt par piecu e, gadu klausulu, bet nu katrā ziņā tas ir referenta viedoklis, kas var iegūt dažādas nokrās, pēc tam, kad mēs būsim rūpīgi spētījuši dažādās sektoriālās politikas, lauksaimniecības politiku, kohēzijas politiku, bet e, gan lauksaimniecības, gan kohēzijas politikā samazināt uh, e, Eh, programmēšanas termiņus nozīmētu veikt ļoti dziļu reformu kohēzijas politikā, gan runājot par izpildi, gan izpildes līgumiem, eh, gan no komisijas, gan no dalībvalstu puses un eh, administratīvu vienkāršošanu. Tāpēc mēs esam iekļauši kā darba dokumentu tēmatu par pārvaldības uzlabošanu struktūru fondos. Lauksaimniecības politikā ir pilnīgi acīm redzams tas, ka uh, plānošanai ir labāks, daudz garāks programmēšanas periods, taču esmu pārliecināts, ka ar kopējās lauksaimniecības eh, politikas reformu, kuru sācis komisārs Sološs, būtu iespējams panākt vienošanos daudz īsākās perspektīvās. Tālāk opcija pagarināt finanšu perspektīvas eh, par diviem gadiem esošās perspektīvas un pēc tam pāriet uz piecu gadu termiņu, ikvienā gadījumā mums nevajadzētu e, to izvēlēties kā darba opciju, bet kā ārkārtas opciju. Gadījumā ja nevar tikt panākt vienošanās, un es atceros e, iepriekšējās e, finanšu perspektīvās, par kurām netika lemts krīzes periodā, bet gan ekonomiskas izaugsmas apstākļos 2005. 6. gads Eh, tas nebija pašreizējās finanšu krīzes skarts un bija vairākas prezidentūras, un tajā brīdī Tonijs Blērs no apvienotās karalistes un, un eh, Junkers no Luksemburgas un eh, Austrijai, Austrijas prezidentūra, vārdu sakot, trīs prezidentūras 18 mēnešus strādāja pie šiem jautājumiem. Tas bija piemērots brīdis, un arī esam pār, domāju, ka šobrīd, šajos apstākļos, ne arī 2011. gada, tādos apstākļos var padziļināt runāt par finanšu perspektīvām, bet es domāju, ka 2013. gadā būs jānoslēdz ar 27 dalību valstīm. Es neskatu šo trešo opciju kā nekavējošu opciju, bet kā, bet kā eh, citu veidu, kā varētu sākt funkcionēt piecu gadu termi, termiņā, vienkārši tāpēc, ka tas būtu vislabākais veids, kā iztenot šo phasing in pieci gadu periodiem. Visā pārējā es eh, piekrītu, ka mēs nevaram runāt par pieci gadu termiņiem, neņemot vērā nepieciešamības, ar kurām mēs saskaramies Eiropā eh, ilgā termiņā. Šeit es runāju par lauksaimniecību, eh, pētniecību, kohēzijas politikām. Tas būtu vissvarīgākais, manuprāt. Un lūk, eh, priekšsēdētāji, es redzu, ka vairāk kolēģi jau ir izgājuši, kur ir izteikušies, un es viņiem nevaru atbildēt, bet es pieņemu zināšanai viņu sacīto, ka. Kā Eh, pamatu darba eh, dokumenta izstrādē. Tālāk runājot par kalendāru, iespēju izveidot darba dokumentu, kuru mēs eh, prezentēsim komisijai februārī vai martā. Es domāju, ka mums ir nepieciešams debats, un debats būtu pietiekams, taču dokumentā mums ir jābalstās uz to, ko uh, mēs varēsim pieņemt eh, plenārsēdē jūnijā. Protams, būs kāda griezeriskā saiksne no komisijas. Un komisija piedāvā periodu 5 plus 5 gadus Eh, kas ir temats, kas vēl nav līdz galam eh, izlemts, taču mums būs jārieģē ar skaidru priekšlikumu, bet ar tādu skaidru priekšlikumu, kur nav nepieciešams viss rakstisks eh, dokuments, bet gan politisks lēmums, kas tiek pieņemts sure komitejā. Jautājumi ir publiski un mums ir jāturpina strādāt savos darba dokumentos, un tas ietekmēs arī Eiropas komisiju vēl jo vairāk Eh, tas ir arī priekšsēdētājs un referenta uzdevums, un mums ir jāmēģina panākt to, lai mūsu priekšlikumi nebūtu pārāk atšķirīgi. Lūk, priekšsēdētāji, es vairāk negribu ieslīgt eh, detaļās par eh, kolēģu sacīto. Es tos visus pieņemu zināšanai, uzklausu un tie, balstīšu uz tiem savas pārdomas un Es domāju, ka e, tā e, bija ļoti bagāta e, un bagādinoša reakcija uz referenda sacīto, bet es domāju, ka mums Kā jau sacīja kolēģis Engels, nevienmēr politiskiem mērķiem palīdzēs lielāka fleksibilitāte. Es ļoti rūpīgi uzklausīju viņa kritiku. Mēs esam izveidojuši darba ietvaru, kuros mēs mēģinam rast konsensu, un lai rastu politisku konsensu, pirmkārt ir nepieciešama tehniskā bāze, kas būtu pietiekami apspriesta un uh, noteikta mūsu vidū, lai jau mums būtu skaidrība par struktūru, termiņu, elastīgumu, pirms mēs pārējām pie reālās politikas. Bet mums ir nepieciešams iepriekšējais pamats, un tāpēc mēs izlēmām veltīt šos pirmos sešus mēnešus Sūre komitejā tam, lai mēs apspriestu un izstrādātu šo tehnisko daļu. Un uh, balstoties uz šo te izstrādāto horizontālo daļu, mēs jau varam detalizēti spriest, kādas būtu reformas eh, kopienas reformās, lai varētu tās eh, iestrādāt tad attiecīgi finanšu perspektīvā. Jā, vielen dank. Paldies. Tad mēs eh, tagad gaidīsim darba dokumentus, kurus referents mums iesniegs. Es pieņemu, ka nākamu nedēļu tie būs jau pieejami. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē, neviens nevēlas. Mēs uh, esam ietaupījuši daudz laika. Ja ceturtajā punktā citi jautājumi, nevienam nekas vairs nav sakāms, tad uh, Līdz ar to mēs eh, šo sēdi varam arī noslēgt. Un tā bija pēdējā sēde mūsu komitejai šogad. Es eh, zinu, ka katru no jums vēl redzēšu šonadēļ un nākamnedēļ vēl. Un tomēr, tā kā šajā sastāvā mēs šogad tiekamies pēdējo reizi, gribu vēlēt visiem jums un jūsu ģimenēm priecīgus Ziemassvētkus un uh, laimīgu jauno gadu! un lūdzu visi sveiki un veseli atgriezieties janvārī. 13. janvārī ir nākamā sure sēde eh, nākamgad. Visiem jauku vakaru!